arī es atbalstu to, ka nepieciešams soda sankcijas dalību valstīs un šādām soda sankcijām būtu jānovērš jeb kāda veida nelikumīgās.